Dear ladies, dear gentlemen. Dāmas un kungi, liels paldies, ka esat ieradušies uz mūsu sanāksmi. Šī sanāksme tiek pārādīta internetā. Ir pieejams tulkojums 22 valodās. Paldies visiem tulkiem, jo mēs strādājam kopā jau no vakardienas rīta. Tas nozīmē, ka sadarbojamies jau 13-14 stundas. Nu, pat pēc pusotras stundas darbs būs beidzies. Labas ziņas jums visiem, bet es ceru, ka a, diskusijas būs ļoti interesantas. Cerams, ka tās būs interesantas arī jums. Lielas paldies a, par jūsu darbu, un a, tagad es vēlētos sākt mūsu apvienoto sanāksmju komiteju sanāksmi, kur mēs runāsim par um, mobīlo veselību, tātad um, M veselību. Šis temats ir ļoti aktuāls un ļoti nozīmīgs mūsu pilsoņiem. Tieši tāpēc pārraides internetā ir tik svarīgas. Ik viens var uh, klausīties mūsu diskusijās un sekotām līdzi. Vēlētos norādīt, ka ir um, divi iniciatori šai lieliskajai sanāksmei un kopīgajām diskusijām, kur tiekas divas komitejas. Tie ir Alois Peterle, kurš pārstāv NV, jeb vides komiteju, kas ir atbildīgi arī par veselību un par patērētāju aizsardzību, un Bonīkungs, viņš savukārt pārstāv ITRE, jeb Rūpniecības, Pētniecības un Enerģētikas komiteju. Starp citu, Viss, ko mēs varam novērot veselības pakalpojumos, ietver ļoti daudz dažādu uzņēmumu, gan lielāku, gan mazāku, un tieši tāpēc viņus vajadzētu uztvert kā daļu no mūsu ekonomikas. Tas ir acīm redzami. Šie uzņēmumi ir ļoti noderīgi visai sabiedrībai. Tāpēc pēc šiem vārdiem es gribētu dot vārdu Bonīkungam. Un paņemšu tagad savu uh, vārda uh, zīmīti un došos uz savu vietu. Okay. Dear, dear colleagues. Godājumie kolēģi, godājumie runātāji. Hey, mm. Vai... Nesmu Giovanni Lavija, taču es piekrītu daudzām viņa idejām, un tāpēc man ir liels koks pārstāvēt šeit vides komiteju. Man nekad nav bijis tas gods uzsākt tik svarīgu sanāksmi, kur ir apvienojušās vides un rūpniecības komitejas. Un kuru iepriekš vadīja um, Ječīs Buziks, kas ir bijušais polijas premjers. Es priecājos arī, ka Bonīkungs ir ieradies, un viņš arī uh, nāks klajā ar uh, daudziem interesantiem jaunumiem. Es priecājos, ka esat eh, atraduši laiku, lai piedalītos mūsu publiskajā uzklausīšanā. Uh, par ēma veselības ietveru Eiropai. Es gribētu sveikt mūsu vidū komisāru, kurš ir atbildīgs par veselību un pārtikas nekaitīgumu, Un tāpat arī es priecājos, ka pie mums ir ieradušies vairāki runātāji, kas mums sniegs informāciju par tehniski un politiski ļoti nozīmīgu tematu un ļaus mums analizēt, kā risināt problēmas, kas saistās ar veselību. Un te ir runa gan par institucionālo dimensiju, gan arī starp savietojamību un standartizāciju. Vēlētos norādīt, ka mobilā veselība nav mm, moderns politisks lozungs. Tā ir iespēja un tā ir arī absolūta nepieciešamība. Pilsoņi to saprot un viņi apsveic uh, attīstību šajā virzienā. Veselības aprūpas sistēmas Eiropā saskaras ar jauniem izaicinājumiem, piemēram, iedzīvotāju novecošanās un arī palielināts mm, uh, budžeta spiediens. Tieši tāpēc M-veselība ir viens no rīkiem, kas mums varētu ļaut risināt šīs problēmas. Mēs varētu sniegt tādu veselības aprūpi, kas ir vairāk piemērota un adaptēta patērētājiem. Un tādējādi mēs arī varētu uzlabot šīs sistēmas efektivitāti. Tagad man ir tas uh, gods dot vārdu komisāram. Vitenis Andriju Kaitis kungām. Viņš ir atbildīgs par veselību un pārtikas nekaitīgumu. Lūdzu, komisārkungs, jums vārds. Paldies! Paldies, Aloīs! Paldies, um, Jēžī! Godāmie priekšādātāji, man ir liels prieks būt šeit jūsu vidū. Godāmie deputāti, dāmas un kungi, liels paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā uh, Eh, pasākumā, kas skatās nākotnē. Liels paldies, ka devāt man iespēju apspriesties par digitālo attīstību un tās ietekmi uz patērētājiem un veselības sistēmām. Tagad mēs visi skatāmies uz mūsu mobilajiem tālruņiem un tajos skatoties mēs redzam, ka tur ir tādas aplikācijas kā, piemēram, šī, kur ir runa par eh, veselības jautājumiem. Uh, Es domāju, ka gandrīz visiem ir šādas aplikācijas eh, telefonos jūsu kabatās. Tas nozīmē, ka jūsu veselība ir jūsu rokās. Straujā attīstība digitālajās tehnoloģijās, jo īpaši mobilās veselības aplikācijās nodrošina ievērojams iespējas. Mobilā veselība ir daudzsološa joma, kur var nodrošināt novatoriskumu un labākus uh, sasniegumus. Tā ir daļa no digitālās revolūcijas. Pirms uh, mazāk nekā desmit gadiem, uh, pēc mazāk nekā desmit gadiem digitālajā risinājumā ir atraduši vietu mūsu ikdienas dzīvē un arī uh, nodrošina mums sociālo labklājību, ļauj piedalīties gan sabiedrības veselības uzlabošanā, gan veselības aprūpē. Uh, Eh, veselības aplikācijas tiek izmantotas arvien vairāk, mm, kopš 2013. līdz 2015. gadam to skaits dubultojās, un saskaņā ar dažām aplēsēm ir vairāk nekā 165 tūkstoši veselības un labklājības aplikāciju, kas pašlaik ir pieejamas vadošajās platformās. Te galvenokārt ir uzsvers uz eh, fitnesu, um, uzturu, uh, diētu, bet tāpat tur ir arī citas funkcijas, piemēram, eh, te ir runa arī par slimībām un aprūpas iespējām. Patērētāji arvien vairāk izmanto šos rīkus, lai sekot līdzi savai veselībai, lai nodrošinātu, ka tiem ir pietiekamas aktivitātes un tā veselība ir kārtībā. Šī mobilā veselība ļauj uh, cilvēkiem uzlabot savus paradumus, uh, ierobežot alkohola patēriņu un veicināt fiziskās aktivitātes. Tās ļauj kontrolēt uh, arī uh, dzīves stila izmaiņas. Mobilā veselība ļauj arī nodrošināt lielāku mobilizāciju, piemēram, ļaujot piedalīties um, brīvprātīgās konsultācijās par uh, dzīvesveidu. Tas ļauj, piemēram, arī uh, aizkavēt uh, HIV izplatību augsta riska kopienās. Tāpat šie rīki ir arī ļoti būtiski riska menedžmentam. Pateicoties iCoach aplikācijai, kas bija daļa no Eiropas uh, kampaņas, uh, viens no trīs no 4030 reģistrētiem lietotājiem pārtrauca smēķēt pēc tikai četriem mēnešiem. Tātad ļoti liels sasniegums. Tāpat ir arī ļoti labi rezultāti attiecībā uz tādām aplikācijām, kas atgādina pacientiem a, ieņemt medikamentus. Un tāpat arī ļauj izvairīties no medicīnas tipa kļūdām. Tāpat a, nav. A, Ir skaidrs, ka ir daudz aplikāciju, par kurām nav uh, skaidrs, vai to kvalitāte ir pietiekami labā. Tieši tāpēc mums rodas pašas, vai patērētāji var pietiekami labi izvērtēt to liederību. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šīs aplikācijas nāktu par labu uh, pacientu un sabiedrības veselībai. Nodrošināt uh, kvalitāti ir ļoti būtiski uh, šīm aplikācijām, tieši tāpēc ir jāsasaista uh, šo, šo, šo aplikāciju dati. Uh, Aplikācijas tiek izmantotas arvien vairāk uh, veselības uzlabošanā un a, uh, slimību a, uh, apkarošanā. Tieši tāpēc a, tiek sagaidīts, ka dati no šīm aplikācijām arvien vairāk tiks izmantoti pacientu ārstēšanā. Komisijai vajadzētu uh, darīt visu, lai vērstos pret trūkumiem. Mēs esam uzsākuši uzvedības kodeksa sagatavošanu mobilās veselības aplikācijām, kas ļaus nodrošināt uh, iespējas M veselības aplikāciju attīstītājiem to, ka tie atbilst uh, privāto datu aizsardzības prasībām. Šīs uh, kodeks pavisam drīz būs gatavs, un tāpat arī mēs uh, gribētu saņemt atzinumus no dalību valstu datu aizsardzības iestādēm. Tātad tiek gatavotas arī vadlīnijas Eiropas līmenī, lai izvērtētu M veselības aplikācijas. Tas ļaus nodrošināt kopēju pieeju, balstoties uz Mm, kopējiem kritērijiem, nodrošinot eh, šādu aplikāciju uzticamību. Vēl eh, kāda iniciatīva, kas eh, ir ļoti būtiska, un tas ir nākotnes Eiropas standarts par kvalitātes kritērijiem, attīstot veselības un labklājības aplikācijas. To virzīs uz priekšu Eiropas standartizācijas komiteja. Nesen tika pabeigtas publiskās konsultācijas par aplikāciju drošību, un Eh, tāpat tiek skatīta arī cita veida programmatūra, lai saprastu, kādi drošības riski šeit ir atklāti, izmantojot aplikācijas kopumā, tā skaitā arī veselības aplikācijas. Šādā veidā mēs varēsim noteikt iespējamos tālākos soļus eh, Eiropas politikas izstrādē. Dalībvalstis izskata šo atšķirīgo aktivitāšu rezultātus, ir izveidota īpaša darba grupā par M-veselību, kas drīz publiskos ziņojumu, kur tiks noteikti kopējie izaicinājumi un tiks eh, rekomendētas iespējas eh, tālākai sadarbībai. Bez politikas iniciatīvām M-veselībai ir arvien lielāka loma Eiropas Savienības pētniecības un novatoriskuma finansējumā, un tā arī ir būtiska, sagatavojot nākamo apāšanu 2020 darba programmu gadiem no 18. līdz 20. Tagad eh, pāris vārdu par to, cik ļoti pieaug nozīme M veselības rīkiem mūsu veselības sistēmās un ar kādiem izaicinājumiem mēs vēl arvien saskaramies. Ko, komis, ko komisija dara? Digitālās tehnoloģijas nodrošina veselības sistēmu modernizāciju un ļauj adaptēties lielākiem izaicinājumiem, proti iedzīvotāju novecošanās un arvien lielākais sloks, ko izraisa hroniskās slimības. Tāpat arī pētniecības ierobežojumi. 2014. gadā tika publiskots paziņojums par uh, efektīvām un izturīgām veselības sistēmām, un 2016. gada izaugsmas pārskats norāda, ka uh, ir vajadzīgi aktualizēt informācijas kanāli, un šīs aplikācijas nodrošina daudz efektīvāku un adaptētu veselības aprūpi, ļauj samazināt kļūdas un hospitalizāciju skaitu. Taču mēs visi zinām, ka e-veselības pakāpojumu īstenošana parasti uh, notiek vietējā un reģionālā līmenī, un tiem ir mazs mērogs. Eiropas un starptautiskie standārti vai nu vispār neeksistē, vai tos nepiemēro plašā mērogā, tāpēc, ka trūkst starpsavietojamības un IKT risinājumu. Tas, ka šīs sistēmas nav starpsavietojamas, nozīmē to, ka uh, elektroniskās receptes nevar tikt viegli pārnestas pār robežām. Um, uh, to slimnīcu skaits, kas apmainās ar informāciju par pacientiem, ir ļoti zems, jo īpaši ir runa par uh, pārobežu sadarbību, un šī situācija ir ļoti smaga. Tieši tāpēc arī rodas šķēršļi pacientu brīvai pārvietošanai plānotē veselības aprūkei. Un rodas situācijas, kur ārkārtas aprūpe ir sarežģīta. Tas uh, negatīvi ietekmē aprūpes kvalitāti un dzīves kvalitāti. Eh, sekas ir tādas, ka ļoti daudzi pilsoņi nevar gūt labumu no novatoriskuma šajos rīkos. Digitālā vienotā tirgus stratēģija, kas tika pieņemta 2015. gada maijā, aicina labāku standartizāciju un starpsievietojamību e-veselības risinājumos. Tas nozīmē, ka veselības sektors varēs izmantot visu savu potenciālu un varēs nodrošināt digitālo izaugsmi. Tuvākajos gados uzsvars tiks likts uz Eh, elektronisko pacientu eh, kartīšu pārnešanu. Un tā ir daļa no eh, digitalizētās industrijas paziņojuma pakotnes, kas tika pieņemta 2016. gada aprīlī. Komisija finansē digitālās veselības infrastruktūru, lai varētu nodrošināt uh, um, slim, slimnieku informācijas apmaiņu starp dalību valstīm, un to vajadzētu pabeigt līdz pēc četriem gadiem. Pastāv ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm, un komisija plāno sagatavot ziņojumu un rekomendācijas par uh, pacientu piekļuvi saviem digitālajiem veselības datiem. Es gribētu norādīt, ka arī telemedicīnē ir ļoti liela nozīme, un šeit ir runa par atsauču tīkliem. Tas ļaus labāk ārstēt dažādu veidu slimības un ļaus arī nodrošināt to, ka um, veselības sistēmas Eiropā būs digitāli tuvākas. Tāpēc arī vajadzēs izmantot teletīklus, lai viss darbotos veiksmīgi. Tiks izveidoti pacientu reģistri, apkopojot datus par slimībām un to ārstēšanu. Tagad es vēlētos jums parādīt vienu slaidu. Te ir runa Tātad te ir redzama Kobe, Japānā. Tas ir superkārdators, un tā ir reāla infrastruktūra, kas parāda, ka Japāna ir gatava lielapjoma datiem, viņiem ir vajadzīgā infrastruktūra, viņi var virzīties uz priekšu. Man ir sapnis. Es gribu redzēt šāda veida sasniegumus Eiropas Savienības līmenī. tad mums būs iespējams apspriesties par šiem jautājumiem. Mēs ļoti labi zinām savas aktivitātes, piemēram, Eirobus, Galileo. Mums vajadzētu apkopot spēkus un skatīties nākotnē, izveidojot šādu infrastruktūru. Ar e-veselības rīkiem varēs apkopot lielapjoma datus, kas varēs tikt izmantoti zinātniskai pētniecībai par slimībām ļaus nodrošināt efektīvāku aprūpi un pacientu drošību. Pakotne par industrijas digitalizāciju, ko es eh, pieminēju agrāk, ietver arī Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu, kas ļaus Eiropas zinātniekiem un arī valsts iestādēm eh, iegūt infrastruktūru, kur varēs noglabāt datus. Te būs arī ļoti liels ātrums, lai varētu datus transportēt, un būs arī vajadzīgie datori datu apstrādē. Uzskatu, ka mums vajadzētu radīt šāda veida infrastruktūru arī e-veselības datiem, tā lai mēs varētu izmantot izmantot visu potenciālu, ko mums dod lielapjoma dati, lai uzlabotu individu veselību. Tāpat arī šie digitālie rīki ļauj mums uh, virzīt uz priekšu struktūrālās reformas un uh, veselības sistēmu ilgspējīgumu. Tāpat arī tie var ļaut uh, cilvēkiem labāk pārvaldīt savu veselību. Pilsoņi var priecāties arī par dzīves brīvību, par to, ka viņi var brīvi pārvietoties, vienlaicīgi paliekot sasaistīti ar veselības aprūpes sniedzējiem. Tik daudz solījumu nākotnē, tik daudz darba, kas tiek darīts vienlaicīgi. Komisija mēģinās virzīt uz priekšu šo veselības institīvu pēc iespējas ātrāk. Mēs zinām, kāda ir šī ideja. Mums ir jādomā par to, kā mēs pietuvināsim Eiropu pilsoņiem. Un mana atbilde ir veselība. Tas būtu labs veids, kā padarīt Eiropu tuvāku pilsoņiem, jo īpaši, ja runa par veselības aprūpi, um, ārstēšanu, labklājību un citiem jautājumiem. Paldies! Komisāra kungs, liels paldies par jūsu ļoti, ļoti skaidro vēstījumu, un es varētu teikt spēcīgums, spēcīgām ambīcijām, kas ir mums kopīgs ar jums Es domāju, pilsoņi to sapratīs. Šī tehnoloģija ir pieejama gandrīz katram. Mēs to varam izmantot. Es zinu, ka jums tagad jādodas, taču jūsu kolēģi arvien paliks mūsu vidū. Tātad liels paldies jums un lai jums veicas ar šo revolūciju Eiropas digitālajā darba kārtībā. Komisārs vēlas vēlreiz sacīt, mums CERN, la, laboratorijā ir labs projekts. Tas tiešām ir labs paraugs visu iesaistīto dalībās sadarbībā. Tur ir daudz citu spēlētāju. Šis tiešām būtu īstais brīdis, kā virzīties tālāk, lai izveidot šādu superdatorizēto struktūru, kas būtu saistīta ar uh, lielajiem datiem, novatoriskiem uh, bez uh, ārstēšanas metodēm. Tā mēs parādītu, ka Eiropas Savienība tiešām ir līderi šajā jomā. Paldies! Thank you, uh, distinguished. Paldies, godātie runātāji, ka esat mūsu viesi. Mēs esam gatavi sākt pirmo sesiju, kuras nosaukums ir mobilās veselības, M veselības potenciālie ieguvumi, un mums šeit ir lieliski runātāji mūsu viesi. Vēlos dot vārdu pirmajam no viņam doktoram Angelos Kasjānus. Viņš ir eh, Londonas Universitātes eh, pētniecības asociētais eh, doktors no piemērojumās medicīnas pētniecības nodaļas. Vārds jums. Liels paldies! Paldies, ka uzaicināt mani uz šo manā skatījumā ļoti svarīgo sabiedrības uzklausīšanu. Es nezinu, vai slaidi jau ir gatavi. Labi. Es domāju, es jums sniegšu tādu pētnieka skatījumu. Es strādāju Londonā UCL pielietojumās veselības pētniecības departamentā, un man piedāvāja pastāstīt, kā mēs varam skatīt Eiropas M veselības izaicinājums un kā tās potenciāli var izmantot slimību prevencijā. Es domāju, ka daudz no jums apzinās šo skaidrs, tas liecina par to, ka iedzīvotāju skaits Eiropā pieaug. Un tā ir lielākā problēma, lielākais izaicinājums līdz 2050. gadam, un šie novecojušie iedzīvotāji, viņu skaits rāda veselu virkni izai problēmu. Mēs dzīvojam ilgāk, taču nenozīmē, ka mēs dzīvojam arī veselīgāk. Veselīga ves, veselība tiek izmērīta to gadu skaitā, kad cilvēks ir pie labas veselības, bet tas samazinās. Palielinās uh, slimību skaits, Alzheimers vai demence, un ir arī chronis, chroniskas slimības, tātad 87% vecākadu gāju iedzīvotāji ir tādi slimības, un tas, protams, rada papildu izmaksas, piemēram, ar tabaks lietošanu saistītās slimības. Izreiz apmēram izmaksas 100 eh, miljārdu eiro apjomā gadā. Ko mēs zinām pēdējo 15-20 gadu laikā? Vairums kronisko slimību ir novēršams. Ko mēs ar to domājam? Ka riska faktori ir definējami, piemēram, kā alkohola izmantošana, smēķēšana, fiziski neaktīvs dzīvesveids vai pat neveselīga divēta. Mums ir nepieciešama ilgspējīga, vieglāk pieejama veselības aprūpas sistēma. Ir arī nevienā nelīdzsvarotība šai ziņā Eiropā. Ir dzīves ilgums eh, līdz pat desmit gadu lielāks vai mazāks dažādās dalībvalstīs. Un te ir nozīme pārobežu sadarbībai, mm, lai nodrošinātu ētikas standartus un veselības aprūpas sistēmas drošumu. Ko mēs šeit redzam? To mēs parasti saucam par eh, hronisko slimību nastu Eiropā. Piemēram, salīdzinājumā ar Āfriku, kur galvenais eh, mirstības eh, cēlonis ir lipīgās slimības kā HIV vai malārija. Eiropā tās ir hroniskās slimības. Runājot par hroniskajām slimībām, mēs te domājam galvenokārt tādas slimības kā vēzis, augstspiediens, diabēts, eh, infarkts un tā tālāk. Un ar to ir skaidrojams arī 90 daļas visu izmaksu veselības sistēmā. Un kā jūs teicat, riska faktori ir novēršami. Un tas viss kopā ar lielākajām izmaksām un ilgāku laiku, kas tiek veltīts pētīšanai un veselībai un ārstēšanai, tas tātad eh, liek mums vairāk eh, pievērst uzmanības preventīvām veselībām. Tas nenozīmē, ka nevajadzētu piešķirt līdzekļus veselībā, eh, slimību ārstēšanai, nebūt ne, bet tas nozīmē, ka ir vajadzīgs lielāks finansējums slimību prevencijai, profilaksei. Kad mēs runājam par profilaksu, ko mēs ar to domājam? Te ir domāts galvenokārt slimības agrāka diagnosticēšana, simptomu pazīmu diagnosticēšana jau agrīnajā stadijā, pacientu pārbaudīšana, testēšana, arī uzvedības modeļu izmaiņu, piemēram, lai palielinātu fizisko aktivitāti vai samazinātu alkoholu patēriņu. Un ko mēs saucam par mobilo veselību? Literatūra atrodamas visvērtīgākās definīcijas, kas ir visīsākās. Tās ir eh, medikā, um, medicīnas un uh, sabiedrības prakse, ko atbalsta mobilas ierīces. Un tas attiec, piemēram, aplikācijas, kas nodarbojas ar datu ievākšanu. Uh, Tas ļauj, piemēram, secināt uh, dzīves stilu, dzīves kvalitāti. Var arī būt uh, tādas aplikācijas, kas uzlabo saziņas starp pacientiem un ārstiem, tāpat aplikācijas, kas ļauj pacientiem lietot viņu zāles, atgādina viņiem tās iedzērt, piemēram. Tas var būt arī par uh, klīnisko lēmumu pieņemšanu. Daudzi mediķi tagad izmanto šādas aplikācijas. Uh, Tur ir vesels saraksts, kas ļauj izvēlēties, tad um, atlasīt uh, situācijas radītājus, pieņemt lēmumu. Un tad vēl arī daudz aplikācijas saistīts ar pacientu pašu uzraudzīšanu. Pirms vairākiem gadiem es biju Cambridge universitātē, kur mēs izstrādājām aplikāciju, kur pacients var nofotografēt savu izaugumu ķermenī, un tad var izmantot algoritmu, uh, kas ļauj secināt, vai šis e, izaugums var izveidoties, attīstīties par melanomu, par ādas vēzi. Pirms četriem gadiem e, PWC e, veica plašu pētījumu, un te jūs slaidā redzat, kādas ir visizplatītākās atbildes, ko pacients sagaida no ēm veselības kāds ir prioritāts tātad. Viņi meklē informāciju un viss cits arī, ko es minēju iepriekš - veselības un hronisku slimību uzraudzīšana, labāk saziņa ar veselības aprūpas personālu, arī uh, atgādinājumi par zāļu iedzeršanu un tam līdzīgi. Tātad M mobilajā veselībā ir daudz pieejam pētījumu un var arī sistemātiski noteikt prioritātes un visu šīs zināšanas apvienot, un tad mēs literatūrā atrodam galvenās rekomendācijas. Tātad M sistēmai ir jābūt integrētai jau esošajās veselības aprūpas sistēmās, jāizmanto pieejamie standarti, lai nodrošinātu pacientu drošumu Te ir jābūt tādai kā līdzdalības pieeja. Ko mēs ar to domājam? Ka pacients, sabiedrība, veselības aprūpas darbinieki, mērķa auditorija ir jāiesaista šo aplikāciju izstrādā, lai tās varētu piemērot viņu vajadzībām. Tāpat ir jānodrošina līdz, um, līdzvērtīgas tiesības veselības jomā. Ir jāfokusējas ne tikai tehnoloģija, bet arī uz rezultātiem veselības jomā. Ir jāizstrādā, kā jau minēju, Eh, tāda radītāja, kas pamatojas uz reālo pieredzi, lai, piemēram, cilvēki šeit Eiropas parlamentā varētu pieņemt tādu labi eh, pamatotu lēmumu, tātad, kas pamatojas pierādījumos. Un vēl kaut kas, ko daudzās um, pārskatos atradu, daudzas aplikācijas ir jā, jāpamato ar pierādījumiem, ar liecībām. Tikai nedaudzas no šīm aplikācijām reāli tiek izvērtētas, un tas ļoti svarīgi būtu tam jāpievērš uzmanību. Tad, ko mēs domājam par sistēmas vai aplikācijas vai M veselības izvērtēšanu? Mēs ar to domājam izvērtēt divas, trīs svarīgas lietas derīgums, ja validitāte, vai tiek sasniegt tas mērķis, kas tiek izvirsīts, uzticamība, vai tā aplikācija uzticama dažādās kontekstos, laikos, un efektivitāte, cik beig beigās tā ir efektīva, salīdzinot ar to, kas tai jādara. Tātad šeit slēpjas milzīgs potenciāls uzlabot eh, veselības aprūpi. Ļoti svarīgi ir uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, piemēram, vai samazināt hronisko slimību diagnosticēšanas skaitu. Bet kas mums nepieciešams? Uh, augsts, eh, augstas kvalitātes klīniskie pētījumi, kam, kuros tikt izmantoti daudz pacienti, lai varētu panākt uzticams rezultāts secinājums. Te ir pāraugs modelim, kas tiek izmantots M veselības pētījumā. Tas tā tad ir uh, eh, standarta modelis, kas pamatojas uz pierādījumiem. Te ir redzams, cik daudz finansējums šeit ir cik daudz finansējumu jābūt pieejamam, lai varētu droši secināt, ka kāda aplikācija e-veselība darbojas, piemēram, augstas kvalitātes pētījumi, pēt, un ļoti svarīgi arī ir um, izmaksu un ieguvumu analīze. Piemēram, vai samazinās izmaksas pateicoties e-veselībai vai otrādi, pat laban nav tādu uh, M-veselības intervenci, kas atbilst visiem standartiem. Tas nenozīmē, ka šīs intervences nav vērtīgas, būtu zemām mētāmas, nebūtu, ne. Tas nav tas, ko es vēlos sacīt. Mums būtu vairāk jāfokusējas uz šo aplikāciju izvērtēšanu, lai varētu izstrādāt uzticamas spēkā esošas sistēmas. Tas ir mans pēdējais slaids. Ja es varētu nākt klājā ar četriem vēstījumiem, kas iziet no šīs prezentācijas. Varētu teikt, viena lieta ir uh, līdzdalības st stratēģijas veidošana ar pacientiem, tātad, lai sadarbojas pacienti ar ārstiem, jo daudz pacienti vienkārši paliek neredzami, jo daudz aplikācijas eh, paliek neizmantots, jo uh, mērķa auditorijā netiek iesaistīti kā jau es teicu, aplikācijas jā, jāpamato to izstrādu uz zinātniskajiem pierādījumiem. Protams, mums vajadzīga augstas kvalitātes pētniecība, lai nodrošinātu šādus pētījumus. Mums ir vajadzīgs plašāks finansējums, un esmu gandarīts redzēt, ka daudzos e-veselības uh, uzsaukumos tiek uh, aicināts veltīt vairāk finansējumu, un, protams, M veselībai, protams, būtu jāsamazina atšķirības, eh, nevienlīdzība. Pacientu vidū ir tāds grupas, kas grūti sasniedzams, bet mums jābūt arī ļoti piesardzīgiem tiem pacientiem vai sabiedrības locekļiem, kam nav uh, finanšu līdzekļu, lai viņiem būtu vieta tālrunis. Vai arī viņi ir vecāka atgājuma cilvēki, kas nezin, kā to lietot, tad mums jānodrošina viņiem sniegtās veselības aprūpes pieejamību. Paldies! Paldies, Kasjānus kungs, par jūsu prezentāciju. Īpaši mani iepriecināja jūsu pamatvēstījumi un uzsveru ceturto vēstījumu, proti M veselībai būtu jāsamazina nevienlīdzība veselības jomā. Mēs esam 751 deputāts, kas pārstāv 500 miljonus Eiropas Savienības pilsoņu, un viņi nevēlas, ka viņus sodītu, ka viņi izrādās nepareizajā Eiropas eh, pusē, un, protams, atšķirības ir lielas arī veselības aprūpas jomā, un es zinu, ka pateicoties digitālajai pieejai, mēs varētu vismaz samazināt uh, šo nevienlīdzību, ja mēs izmantotu jaunas iespējas vislabākajā iespējamā veidā. Un tagad esmu priecīgs aicināt uzstāties mūsu otro runāti, Marijušu Porkovski. Viņš ir ārsts uh, un vadītājs uh, digitālās medicīnas nodaļā Adams Group. Vārds jums. Priekšsēdētāji kungs, komiteju vadītāji Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Esmu Mariuš Barkovskis un pārstāvu Atamēt grupu. Un uh, gatavojos jūs iepazīstināt ar uh, personalizētas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Kā iepriekšējie runātāji jau sacīja, demogrāfiskās izmaiņas novedīs pie tā, ka uh, veselības aprūpas sistēmās eh, būs nepieciešams arvien vairāk līdzekļu. Mēs esam kļuvuši eh, par globālāku un digitalizētāku sabiedrību. Pašreizējās eh, veselības aprūpas sistēmas ir sadrumstalotas, un pacientiem ir pieejami tikai daļēji risinājumi, kas jau tika minēts iepriekš. Nākotnē nepieciešami jauni risinājumi, par to esam pārliecināti. Un ja mēs apvienojam veselības aprūpu un modernās tehnoloģijas, vai mēs esam tam gatavi? Esam gatavi. Mūsu rīcībā ir jaunākie dati un eh, saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas pētījumu 60% Uh, Austrum Eiropas pilsoņi ir gatavi telemedicīnai. Vai ir zinātniski pierādījumi par telemedicīnas efektivitāti? Jā, ir. Uh, bija ļoti visaptverošs pētījums, uh, kas tika realizēts apvienotajā karalistē, un tas bija plašs pētījums par visu sistēmu un relatīvais risks, eh, hospitalizā, relatīvais hospitalizācijas risks samazinājās par 31% un saslimšanas uh, risks par 41%. Un ši, šis ir pētījums no Polijas, kuru veica um, Silēzijas medicīnas universitātes profesors, uh, eh, tika apsakot pār par 200 pacientiem ar paranoidālo šizofrēniju. Uh, Tas bija uh, apjomīgs pētījums, un jāsaka, ka uh, tālmedzīnas rezultātā tika uzlaboti visi uh, pacientu parametri. Tātad, vai mums ir izcinājumi? Jā, mums ir jākoordinē veselības aprūpe, un tā jāpievieno tālmedicīnu. Un kā ar izcinājumiem šajā jomā, dāmas un kungi? Risinājumi mums ir uh, Medivio ir pirmā certificētā telemedicīnas klīnika, piedar pie klases 2A. Tā ir apstiprināta certificēta medicīniska ierīce, un šim produktam ir noteikts īpašības. Pirmkārt, tereko, telekonsultācija, jeb attālināta konsultācija. Nu, tas nav vienkārši gadžets vai telezvans. Kā es teicu, tā ir certificēta medicīniska klīnija, uh, un tā ir medicīnas ierīce, kas atbilst klasē 2A. Un Tas nozīmē, ka ārsti ļoti drošā veidā var diagnosticēt un ārstēt pacientus. Nākošā īpašība, kas arī ir svarīga, lai sniegtu integrētu veselības pakalpojumu, ir slimības vēstures un anamnēzes savākšana. Jo, ja pacientiem ir arī jābūt pieejamiem uh, savi, savam slimības, pieeja savam slimības vēsturē, jebkurā laikā. Un šo informāciju var tātad redzēt arī citā valstī, ja tas nepieciešams. Un datus taču var savākt no mūsu medikālajām, no mūsu mobilajām aplikācijām. Nu, gadžeti taču mums visiem patīk, un no tā mm, ir iespējams savākt datus. Medivio iz, jau spēja uzlabot ārstēšanas efektivitāti. Es nevēlos stāstīt par visiem labumiem, bet parādīšu tikai trīs galvenos ārstam, pacientam un veselības aprūpas sistēmai. Pacienam ir ātra pieeja ārstam caur telekonsultācijām. Ārstam e, tiek uzlabota ārstēšanas efektivitāte un pašai veselības aprūpas sistēmai. Ja tā ir uh, veselības aprūpas sistēmas daļa, tad varam panākt efektīvāku ārstēšanu un tas ir saistīts ar līdzekļu uh, ekonomi, ekonomiju veselības aprūpas sistēmu. Centrālais uh, slimības vēsturu uh, reģistrs, e, receptes, e, signāls, telekomunikācija ieviešana. Tātad visas šīs lietas ir nepieciešamas un komisārs tās visas minēja tikai pirms dažām minūtēm. Bet kā ar sistēmas drošumu? Ehm, jo medicīnas dati ir ļoti jutīgi dasti, un, kā run, sacīja iepriekšējais runātājs, mums ir nepieciešama droša sistēma. Medivio ir ļoti droša sistēma, ļoti droša sistēma. Mums ir ISO certifikāts, kas atbilst eh, otrās A klases prasībām. Man uh, bija sapnis izveidot Medivio kā daļu no integrētas uh, telemedicīnas platformas, kur pacients tiešām ir uzmanības centrā. Un šis produkt, produkts tika izstrādāts uh, sadarbībā ar Adamed, uh, kas ir inovācijas līderis eh, farmācijas jomā Polijā, un Silver Media, kas ir līderis eh, programmatūras instrumentu radīšanā medicīnas jomā. Tāda lūk bija šī te eh, uz pacientu centrētā platforma. Paldies! Thank you very much. Uh... Mr. Barkovski, I think I'm not the only one. Liels eh, paldies, eh, Barkovska kungs. Es eh, nebiju vienīgais, kas šeit izdzirdēja šo to jaunu. Un tas viss izklausās ļoti pārlot, pārliecinoši un daudz sološi. Un tagad ir iespēja dot DG Sante pārstāvim vārdu, lai pastāstītu pārrobežu veselības aprūpas nodaļas vadītājam dot vārdu, lai izklāstītu trijās minūtēs savu pieju. Jā, liels paldies! Es esmu pārobežu veselības aprūpas eh, nodaļas vadītājs, un jūs varētu jautāt, eh, ko tad mēs darām eh, un apvienojam, kāpēc visu to apvienojam ar e-veselību. Tas īsti nav viss kopā. Ja mēs runājam pārobežu veselības aprūpu, tā balstās uz direktīvu par pārobežu palīdzības sniegšanu. Apvienojums kļūst par relatīvi efektivitāti tad, kad telemedicīnas aplikācijas sāks eh, darboties. Mēs varam iedomāties, ka cilvēki pārvietojas starp valstīm, lai saņemtu pakalpojumus. Bet, eh, ja to varētu darīt ar telemedicīnas palīdzību, tas būtu pilnīgi savādāk. Un jautājums ir par to, kā stiprināt pacientu tiesības, un to var darīt ar elektroniskām aplikācijām. M-veselības aplikācijas e, tiešām ļauj burtiski turēt veselību savās rokās. Un e-veselības un m-veselības metodas tiks ieviestas veselības aprūpē. Plašāk, tad pacientiem būs iespēja realizēt savas tiesības uz pieeju pakalpojumiem eh, citādākā veidā. Eh, nu, tādas pionieru valstis, avangarda valsts, īpaši ziemeļvalstis ir nodemonstrējušas, ka ne tikai jaunāki cilvēki, kas eh, gūst labumu no šīm aplikācijām, bet arī vecāka gadagājuma cilvēki to dara, kuriem parasti ir vajadzīgs vairāk aprūpas. Piemēram, fizioterapija var eh, tikt eh, pārraidīta caur eh, telemedicīnas mehānismiem internetā. Un mm, līdz ar to vecāku gadu gājuma cilvēki var būt labumi no šādām aplikācijām, kuras uzlabo arī medicīnu, tātad ārstēšanas procesa efektivitāti iedarbīgumu. Digisanta ļoti cieši sadarbojas ar pacientu organizācijām un mums būs liela konference, kas atzīmēs pārobežu veselības aprūpas direktīvu 12. oktobrī, un mēs arī nodemonstrēsim uh, ieguvumus uh, pacientiem no uh, šīs te jaunās metodas M-veselība. Jūs būtu labs parlamenta deputāts. Mēs esam um, pieradināti izteikties divās minūtēs. Jums tas izdevās apsveicu. Tagad mēs nonākam pie svarīgas mūsu konferences daļas, un tā ir brīvā mikrofona procedūra, jautājumi un atbildes dalībniekiem. Man prieks uh, sveikt četrus kolēģus. Other colleagues. Tātad, jā, eh, klātsošie kolēģi vēlas eh, izteikties, lūdzu, Kokličekungs. Paldies. Live with that. Uh, Mr. Kohliček did not protest, but I gave the... Kohličeka kungs neprotestē. Nu, lūdzu, lūdzu, kundze, turpiniet, tā man priekšroka. Man tā kā izklausījās, ka dzirdu savu vārdu. Mm, man ir jautājums. Ļoti bieži es dzirdu par to, ka jānodrošina sadarbspējas starp aplikācijām e-veselībā, lai varētu notikt datu apmaiņa, bet kā ar uh, valodu atšķirībām jo ir dažādi termini, kas tiek izmantoti, lai m, mm, aprakstītu dažādas e, patoloģiskas stāvokļus, kā mēs ar to tiksim galā. Paldies, paldies Kokličak, kungs, tagad gan jūs. E, paldies, esmu no mediķu ģimenes un drusciņi zinu par to. Man ir arī klasbiedri, kas ir dakteri. Jā pokud se latina skutečně je schopná. Nu, kopējā valoda ir latīņa valoda, un jā, e, jā, latīņu valodā terminoloģija ir vienota, tad nebūs problēma. Mēs mēģinājām e-veselības grāmatu ieviest Čehijā. Un ja mēs vienkārši varētu apvienot datu glabāšanu šādā uh, pacienta uh, medicīniskos dokumentus, kurus cilvēks var visu laiku vest sev līdzi. Ja mēs varam vienoties par latīņu terminoloģiju, mēs varam izmantot angļu valodu, bet angļu valoda ir ļoti elastīga un viens vārds var nozīmēt daudz ļoti dažādas lietas. Nu, tad varbūt vācu valoda, kas ir tāda precīzāk. Společný protokol, tak jako veškeré eh, ve datu apmaiņa, var veidot kaut kādu vienotu protokolu. Tā kā tas ir uh, eh, kompjuterzinātnē, mums ir jānodefinē, uh, kas ir kas, lai tā ir latīņu valoda vai kas cits. Ja mēs piekrītam, tad darīsim to tā, lai katram vienmēr būtu pieejama viņa individuālie medicīnas dokumenti, viņa medicīniskā karte. Nu, tas ir diezgan grūti atrisināms jautājums, jo vecākiem cilvēkiem parasti arī vajag pavadoni, lai tiktu galā ar mm, visām šīm lietām. Pilsoniskās sabiedrības pārstāvi šeit arī ir. Kas vēl? Uh, thank you. Um, thank you for your presentation. Kalas kundze, paldies par jūsu prezentācijām. Nu, es par to visu te domāju, tas viss ir saistīts ar kaut kādiem datiem, kurus var izmantot uh, kā datus uh, labam nolūkam, bet ļoti bieži tad, kad mums ir diskusijas šeit Eiropas parlamentā, tad kā iebildi tam visām parasti tiek minēta tas, ka cilvēki baidās, ka datus var izmantot eh, ļaunprātīgi, un eh, veselības dati ir eh, visjutīgākie personas dati, bet tie ir dati, kas cilvēkam arī visvairāk var palīdzēt. Nu, kā pārkāpt pāri šim konfliktam, kā to atrisināt? Uh, lai pacienti tiešām zinātu, ka tie tiek izmantoti labam nolūkam un kāds var e, gūt savai veselībai kādu labumu no tā visa. Kā panākt, lai cilvēki pienāktu, e, tātad e, panākt to, ka cilvēku dati tiek izmantoti. Varbūt kāds no paneļrunātājiem vēlas atbildēt? Paldies, jā. Šis ir jautājums, ar ko mēs atstopamies pētniecības darbā uh, regulāri, kā rīkoties ar datiem. Bet man varbūt pilnīgi skaidrs atbildes, bet Ļoti bieži vienkārši ir skaidri jāprot paskaidrot pacientiem un no sabiedrībai, kuram eh, dati kļūs pieejami. Ja mēs vēlamies veikt pētījumu, un mums ir jāpilda ētiskā protokola uh, normas. Šie ētiskie protokoli ir ļoti svarīgi, kas izmantos datus, kā dati tiks uh, izmantoti, kā tie tiks izplatīti. Un mūsu pieredze rāda, ka šīm lietām jābūt skaidrām jau no paša sākuma. Un e, ir e, jārada iespējas cilvēkiem piekrist viņu datu izmantošanai. Tā nav vienkārši problēma. Tā ir visai sarežģīta, daudzšķautņaina, un tas ir saistīts ar dažādu regulējumu dažādās dalību valstīs, arī ar dažādu pieeju dažādās dalību valstīs attiecībās datu uzglabāšanu datu nodošanu, bet ir svarīgi nodefinēt eh, un skaidri atklāti par to pateikt. Un tas ir viens no veidiem. Paldies no praktiskā viedokļa. Mēs, kā produkta medību izstrādātāji, esam atklāti pret saviem eh, pacientiem un nodrošinam, ka dati ir uh, fiskālos eh, serveros pilnīgā drošībā, tie netiek eh, izvietoti mākonī, un pēc tam dati tiek pseidonimizēti. Eh, un atsevišķās veselības programmās ar noteiktiem sistēmas provideriem mēs sadarbojoties, nodrošinam to, ka varam sadarboties ar cilvēkiem ilgāku laiku. Tā tad ir jābūt atklātiem, kā jau tika teikts, un skaidri jāparāda, kādā veidā dati tiek vai tiks izmantot nākotnē. Jā, paldies par skaidriem atbildēm, un tagad mans pienākums ir nodot vadības grožas Mikalvanī rokās. Mihā, lūdzu. Tagad tava kārta. Liels paldies! Es domāju, ka Mēs tikko esam, tā teikt, iegājuši tēmā. Un otrā mūsu uh, sanāksmes daļa saucas M veselības eh, š, vai šķēršļu pārvarēšana M veselības ieviešanā. Un es vai aicinu Ainu Avikso kungu par, e, kas ir Igaunijas sociālo lietu ministrijas e-pakalpojumu inovāciju e, nodaļas vadītājs un e, Mihaila Pastori, kas ir Digital Europe Health grupas priekšsādētājs. Un vispirms es gribu atgādināt attiecībā uz dataizsardzību, ka mums ir dataizsardzības regulā um, un ir 54 dažādi veidi, kā eh, dažas no normām eh, īstenot katrā dalību valstī. Tādēļ pastāv bāžas, ka arī veselības aprūps jomā tomēr ir vajadzīga lielāka harmonizācija. Un mums ir bail, ka dažas valstis izvēlēsies mm, atšķirīgu ceļu no citām dalību valstīm. Un sadarbojoties ar uh, nacionālajiem parlamentiem, nākšajā gadā vajadzētu pārliecināt visas dalībvalstis izvēlēties uh, vienādus risinājumus. Jā, protams, ir pseidonimizācijas iespējas, bet uh, Šī tēma, acīm redzot, tiks eh, pētīta šajā mūsu sesijas daļā, un, daļā, un tāpēc došu vārdu Ainam Avikso, viņš runās par datu aizsardzību, atbildību, eh, nodarbinātību, rīcības kodeksu. Tas ir varbūt pats svarīgākais. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels eh, prieks un gods būt šeit. Kā jūs redzat, mans piedāvātais virsraksts ir ļoti garš. Pats svarīgākais, protams, šeit ir iekļauts, un mana atbilde va, varētu būt pavisam īsa. Jā, mums kaut kāds ietvers ir, tomēr mēs nezinām, cik šis ietvers ir mm, piemērots mērķim. Tāpēc es sākšu ar nelielu orientāciju. Kāds tad ir mūsu mērķis? Mēs visi dzirdējām, ka aprūpe mainās. Mums bija, un vēl ar vienu mums ir tādas veselības sistēmas, kur piramīdas augšā ir uh, veselības aprūpas kvintesence, proti ēkas, slimnīcas, gudri cilvēki, tehnoloģijas, kur ir daudz, ieguldīts daudz naudas, un mēs ceram, ka viņi darīs visu labāko pilsoņu labā. Taču mēs dzirdējām, ka jaunā veselības sistēma izskatīsies pavisam savādāk. Pacienti pilsoņi paliks mājās un aprūpe nāks pie viņiem. Būs daudz atbalsta dienestu, kuriem ir jābūt integrētiem šajā informācijas un datu tīklā par pašu pacientu. Mēs zinām arī, ka mēs dzirdējām par šiem pierādījumiem. Pašreizējā koncepcija ir rast visefektīvāko risinājumu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Tātad rentabilitātes analīze ir vērsta tieši uz to. Mēs dzirdējām arī vārdu personalizācija. Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar vadību no augšas uz leju, kur veselības sistēmas uh, tiek veidotas un pakalpojumu vienības tiek izdalītas pacientiem, tā vietā mums ir jāskata katrs individs un ir jāmēģina rast vispiemērotākais pakāpojums. Ir arvien vairāk pierādījumu, ka šī sistēma ir daudz efektīvāka par veco. Mēs dzirdējām arī, ka novatoriskums jau ir klāt. Prezentācijā pirms manis, kā arī um, komisija norādīja, ka tā finansē ļoti daudzus pētniecības projektus. Katras dalībvalstis dara kaut ko līdzīgu, un tieši tāpēc mums vajadzētu to izmantot. Tāds ir mūsu mērķis. Šis stāsts nesākās šeit. Es ceru, ka daži no jums ir izlasījuši ziņojumu, kas bija publicēts pirms 4,5 gadiem. E-veselības eh, darba grupa eh, ko sasauca eh, komisija uh, strādāja, to vadīja Ilves, kurš tikai pirms četrām dienām uh, vairs nav Igaunijas prezidents. Un uh, šīs grupas mērķis bija nodrošināt, nodrošināt tādu veselības aprūpi, kas nebūtu uzbrūkoša un kas būtu pietiekami piemērota pacientam. Šeit tika domāts par četrām galvenajām svirām. Pirmkārt, veselība ir ļoti personīga. Lai nodrošinātu, ka ikdienas informācija palīdz, eh, tad eh, pilsoņiem ir jākontrolē savi dati. Te ir runa par pacientu datiem, un tieši pacientiem ir jāpieņem lēmumi par šiem datiem. Tam, protams, ir jānotiek sadarbībā ar veselības speciālistiem un arī ar piesaistītajiem speciālistiem, kas nevienmēr ir medmāsas vai ārsti. Otrakārt, šajā piramīdā, kuru es eh, jums tikko rādīju, ļoti daudzi dati paliek šajās institūcijās, un tie necirkulē starp institūcijām. Tam ir daudz iemeslu, un to vajadzētu mainīt. Datiem ir brīvi jāpalos starp veselības iestādēm un arī ir jānodrošina laba sadarbība. Tika norādīts, ka šiem datiem ir jāplūst arī pāri robežām, lai nodrošinātu pārobežu aprūpi. Trešais šis integrācijas pakāpojums, kas atšķiras no piramīdas, var tikt nodrošināts tikai tad, ja pakāpojumi ir sasaistīti. Arvien vairāk paši pacienti būs tie, kas rūpēsies par šiem savienojumiem, tas tiks darīts ar mobilo tālruni un tajā iekļauto informāciju, vai arī ar atļaujas sniegšanu par šiem datiem distancēti. Tā būs daļa no šīs integrētās sistēmas. Ceturtā revolūcija veselības aprūpē. Mēs dzirdējām, komisārs teica, ka ir pienācis īstais laiks, arī tehnoloģijas ir nodrošinātas, citur pasaulē jau ir daudz labu piemēru, tāpēc ir tikai jārīkojas. Vēlreiz atkārtošu to, ko jau daudzi minēja. Tehnoloģijas nevar palielināt plaisu starp tiem, kas var un kas nevar. Tā vietā tehnoloģijas šo plaisu var samazināt. Tāpēc pirmais mērķis ir nepieļaut digitālo plaisu. Drīzāk mums vajadzētu šo plaisu sabiedrībā samazināt. Mums vajadzētu parūpēties par mazāk aizsargātām grupām. Kāds tad ir pašreizējais stāvoklis? Nevēlos atkārtoties. Negribu uh, atkārtot to, ko minēja jau tehniskajā daļā. Tātad mums ir vajadzīgie tiesību akti Eiropas Savienības līmenī. Ir arī medicīnas ierīces un ir arī a, medicīnas aplikācijas, kas a, ir aptvertas ar šiem tiesību aktiem. Bet ir arī tādi rīki, kas nav medicīnas rīki, proti labklājības, fitnesa rīki. Tie iespējams varētu tikt pakļauti drošības direktīvai vai direktīvai par produktu drošumu, bet to mēs nezinām. Arī Eiropas tiesa vēl šo jautājumu nav apspriedusi. Un šī ir vēl viena ziņa, ko vēlos atkārtot. Ir ļoti daudz nezināmā, ko mēs uzzināsim tikai praksē. Tomēr ir arī lietas, ko mēs zinām, un arī tas jau ir ticis pieminēts. Ir daudz tiesību aktu par privāto dzīvi un datu aizsardzību. Pašlaik mums ir jau darbojošās datu aizsardzības direktīva, kas tika pieņemta ar Eiropas parlamentā un valdību um, darbu. Tāpat arī ir vispārējā datu aizsardzības regula, kas stāsies spēkā pēc eh, četriem gadiem. Un, protams, ka ir ļoti būtiski, lai mēs tagad sadarbotos šo tiesību aktu īstenošanā. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Atsaukšos uz savas valsts Igaunijas pieredzi. Kad es vecājos datu aizsardzības aģentūras cilvēkiem, kāda ir mūsu situācija, saņēmu atbildi. Igaunijā mums bija labs datu aizsardzības likums, tas bija 13 lapuses garš, tas bija ļoti skaidrs. Mēs varējām darīt daudz uh, labu praktisku lietu. Tagad mums ir 300 lapuses uh, garš likums. Nezinām, kā to piemērosim. Uh, bet esam pār, mēs esam pārliecināti, ka mēs mācīsimies un rūpēsimies par to. Un, ja uh, mums būs šis vajadzīgais mērķis, tad cerams, ka vismaz šis likums mums nekavēs aizsargāt datu drošību. Ja kāds vēlas piekļūt datiem vai noglabāt datus, kas ir pieejami uh, mierīcēs, tad arī uz to jau ir uh, uz to jau attiecas vairāk tiesību akti. Tātad šeit var piemērot arī patērētāja aizsardzības eh, tiesību aktus un arī uh, citus aktus. Dalību valstīs. Kas notiek citās dalību valstīs? Es vadu arī apakšgrupu, kas strādā pie veselības jautājumiem, un mēs pašlaik pārskatām, kādas darbības risinās dalību valstīs attiecībā uz veselību. Pašreizējā informācija rāda, ka uh, mērķi un ambīcijas atbilst uh, manis minētajām vēlmēm, tātad palielināta mobilitāte, uh, uzlabota kvalitāte, mm, ietaupījumi un tā tālāk. Juridiskā situācija ir atšķirīga. Nav daudz valstu, kurām būtu konkrēti likumi par M-veselību. Apmēram pusēji valstu ir uh, tādi vispārēji likumi par digitālo veselību. Uh, Ļoti svarīga lieta ir autentikācija un autorizācija. Tātad fizikālā, fiziskajā pasaulē es parādu savu dokumentu un varu pārbaudīt, vai es esmu tas, par ko es uzdodos. Uh, <clears throat> Ziemeļvalstīs mums ir viena digitālā identitāte, kas ir piesaistīta datu avotiem um, daudz kur. Citās dalībvalstīs šī situācija nav tik izplatīta. Tātad mēs koordinējam šīs aktivitātes Mēs mēģinam panākt, lai nebūtu 27 atšķirīgas certifikācijas sistēmas. Cerams, ka tā būs tikai viena. Un pēdējais, ko pārņem daudzas dalībvalstis, ir cilvēku izglītošana un arī veselības aprūpas profesionāļu izglītošana. Pasauli mainās un arī tas, kā mēs apstrādājam datus, mainās. Kā jau jūs dzirdējāt, ļoti daudzas no šīm aktivitātēm ir tā saucamās maigās tiesības vai arī koordinācija. Tas viss notiek. Uzvedības kodeks tiks apstiprināts, cik tā man ir zināms, šī gada laikā. Mēs cerām, ka no nākamā gada uzņēmumi varēs sākt brīvprātīgi piemērot šo uzvedības kodeksu. Tagad noslēgums. Pilsoņi vada sabiedrību. Un, ja mēs gribam zināt, vai šie risinājumi atbilst mērķim, mums ir jāuzklāsa pilsoņi, jāapzina pilsoņu pieredze, izmantojot šādus pakalpojumus. Tāpat arī mums ir jāuzklausa, ko viņi vēlas no šiem pakalpojumiem. Tika uzdots jautājums par to, vai uh, cilvēki jutīsies ērti, ja viņu dati tiks izmantoti. Un 85% īgauņu Tad, kad viņiem jautāja, vai datu bāzes, kas ietver ģenēriskos un veselības datus, varētu tikt izmantoti uh, anonimizētā veidā pētniecībai, atbildēja, ka viņi uh, to vēlas darīt. Līdzīga statistika nāk arī no citām valstīm. Novatoriskums nāk no rīcības, un atkārtošu vēlreiz, mums ir ietvers, mums ir jāmācās, kā tas eh, darbosies praksē. Un pēdējais, ko es vēlējos teikt, Tiesiskais ietvers viens pats nevar tikt transponēts no vienas valsts uz otru. Igaunijā mums ir likums, kas ir ļoti piemērots tehnoloģijām. Un pārvaldības modelis arī ļauj sniegt rezultātus. Citās valstīs tiesiskais ietvers var būt atšķirīgs, taču var izmantot arī atšķirīgas tehnoloģijas un sasniegt tādus pašus rezultātus. Tātad, ja mērķis e, ir noteikts, tad ar tiesību, tehnoloģiju un pārvaldības apkopojumu šo mēķi var sasniegt. Domāju, ka, ja runa par likumiem, tad mums ir jāieklausās Albertā Einšteinā. Vajadzētu nodrošināt vienkāršību, nevajadzētu visu sarežģīt. Tātad, lai atrastu pareizāko ceļu, mums vajadzētu rīkoties inteliģenti, un inteliģence nozīmē to, ka mums ir mērķis, par ko esam vienojušies, un tad mums ir jāpielāgojas. Nu, viss mainīsies, arī tehnoloģijas mainīsies, un arī uzvedības komponents, rīcība mainīsies. Tieši tāpēc mums ir jāskatās, vai šis ietvers būs piemērots mērķim. Thank you very much. Uh, Paldies par prezentāciju. Domāju, ka ir svarīgi, kā jūs jau norādījāt savas prezentācijas beigās, tad, kad mēs spriežam par to, kāda veida nosacījumi ir vajadzīgi, mums ir jāliek uzsvars ne tikai uz tiesisko ietveru, bet mums ir arī jāpaskatās kā sasaistīt šo tiesisko ietveru, pilsoņu aktivitātes, tehnoloģiju attīstību un labu pārvaldību. Domāju, ka Igaunijas gadījumā situācija ir daudz vienkāršāka, tāpēc, ka Igaunija uzsāka savu ceļu uz digitālo ēru daudz ātrāk nekā citas valstis Eiropas Savienībā. Ļoti bieži es saku, ka ja Eiropā vēlas būt digitāla, tad Eiropai ir jābūt Igaunijai. Uzskatu, ka, ka Igaunijai mums visiem ir ļoti labs atsaucas punkts. Tā ļauj mums paskatīties uz to, kas ir iespējams un kādi mm, noteikumi ir vajadzīgi, lai virzītos uz priekšu. Tāpat, lai nodrošinātu tādu digitāli modernu sabiedrību, runājot par e-veselību, Mums ir vajadzīga daudz modernāka digitālā sabiedrība, kur nedrīkstētu būt izstumtība, kur ir jānodrošina vienota piekļuva šīm iespējām. Tagad es vēlētos dot vārdu Maiklam Pastorem. Kā jau es norādīju, viņš ir digitālās veselības darba grupas vadītājs un viņš runās par eh, M veselības risinājumu starp savienojamību. Lūdzu, Maikl, jums vārds. Paldies, Bonīkungs. Vispirms pāris vārdu. Labvakar, dāmas un kungi. Tagad pāris vārdu par digitālo Eiropu. Tātad te ir par apmēram 37 asociācijām un 61 uh, eh, korporatīvo biedru. Mēs esam uh, iesaistīti jau kopš pirmsākumiem šajā darbā, ko uh, veicina Eiropas komisija, strādājot pie M veselības. Mēs uh, gribam definēt uh, šīs problēmas, ko piemin lietotāji, pacienti, konsultējoties par zaļo grāmatu par e-veselību. 2014. gadā. Tolēk uzticēšanās bija ļoti būtisks jautājums, tātad ir runa par uzticēšanos datiem un datu pielietojumam. Uh, tāpat arī uh, uz šo mobilo aplikāciju datu uh, ticamību. Un es uh, gribētu likt uzsveru uz šo otro aspektu. Jā, es labprāt atbildēšu uz jautājumiem arī par uzvedības kodeksu, ko mēs veidojam. Es uh, dzirdēju, ka visticamāk šis uzvedības kodeks tiks apstiprināts līdz gada beigām. Šī informācija ir ļoti patīkama, bet nu paskatīsimies, kā tas īsti būs. Tagad par aplikāciju ticamību un arī par vadlīnijām, kurus pieminēja komisārs Andru Kaitis. Šis darbs sākās pagājušā gada jūlijā, kad komisija nāca klajā ar ideju par to, ka ir jāgatavo vadlīnijas par aplikāciju ticamību, jo īpaši ir runa par datiem, kas vēlāk nokļūs citos elektroniskajos datu nesējos. Komisija uzsāka šo darbu un izveidoja šo mašīnu, kas ļaus sagatavot vadlīnijas. Šī gada martā komisija izveidoja šo iesaistīto pušu grupu, kurai ir jāveido vadlīnijas. Šī grupa ir ļoti atšķirīga. Tajā ir ietverti gan industrijas pārstāvji, piemēram, asociācija Digital Europe, tāpat arī citas asociācijas pilsoniskās sabiedrības grupas, pacientu asociācijas, ārstu asociācijas un arī reģionālas nacionālas administrācijas. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka reģionālā un nacionālā līmenī mēs jau redzam, ka tiek veiktas līdzīgas darbības. Tātad mūsu ideja bija nodrošināt paraugu prakses apmaiņu, apkopot to visu vienā dokumentā, kas būtu um, attiecināms uz visu Eiropu. Šo vadlīniju mērķis ir nodrošināt rekomendācijas, tām nebūtu obligāta rakstura. Martā sākām šo darbu. Kā mēs organizējam savu darbu? Mēs gatavojam trīs atšķirīgas grupas. Viena domā par vadlīniju aptvērumu, otra par mērķa auditoriju, tātad pacienti, attīstītāji, un vēl viena domā par metodiku, kā šīs vadlīnijas darbosies. No mūsu perspektīvas, tātad no Digital Europe asociācijas perspektīvas, šīm vadlīnijām ir jāliek uzsvers uz diviem galveniem aspektiem. Pirmais aspekts būtu uh, domāt par valsts iestādēm, kā izvērtēt eh, šo mobilo aplikāciju savākto datu ticamību. Otrs funkcija tāda praktiskāka - nodrošināt vadlīnijas attīstītājiem, kas veido aplikācijas. Kā nodrošināt, lai jau aplikāciju izveidē tiktu iekļauta šī parauga prakse? Tātad, lai nodrošinātu, ka aplikācijās iekļautie dati, tad, kad tās nokļūst tirgu, ir uzticami. Diskusijas vēl ar vienu notiek, un es arī neslēpšu, ka pastāv arī pretrunas. Dzirdam atšķirīgus viedokļus arī grupas ietveros. Kāpēc? Mēs sākam apspriesties par šo vadlīniju uh, aptvēruma paplašināšanu, tātad ir runa par riska izvērtējumu, atbilstības izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka ir jānoskaidro atšķirības starp to, kas ir šis atbildības, atbilstības izvērtējums. Tātad te ir runa jau par medicīnisko ieroču direktīvu, kas pieņems tiesību akts. Tāpat arī ir jāizvērtē ticamība un šo datu derīgums. Pašlaik tam mums vēl nav skaidra juridiskā ietvera, bet tieši to arī mēs vēlamies definēt šajās vadlīnijās. Ļoti bieži, kā jau tas vienmēr gadās ar uzvedības kodeksiem, pastāv uh, tāda pelēkā zona attiecībā uz mobilajām aplikācijām. Grūti ir saprast, kas īsti ir medicīniski ierīce un kas nav medicīniski ierīce. Protams, pati industrija un arī pilsoniskā sabiedrība cenšas noskaidrot šo pelēko zonu, kā šīs mobilās ierīces, kas te varētu atrasties. Mēs uzskatām, ka atbilstības izvērtējuma un riska izvērtējuma sistēmas ieviešana mobilajā aplikācijā, kas īsti neatbilst mm, medicīniskajai ierīcei, vēl vairāk samulsinātu aplikāciju veidotājus. Problēma ir tāda, ka lieliem uzņēmumiem ir juridiskais spēks, kā risināt šīs problēmas, kamēr mazākiem aplikāciju veidotājiem šāda iespēja nav. Tieši tāpēc ir jānodrošina pēc iespējas lielāka vienkāršība, lai palīdzētu mazajiem. Uh, ražotājiem. Tagad gribētu runāt par dažiem jēdzieniem. Pirmkārt, uzskatām, ka vadlīnijām vajadzētu likt uzsvaru uz šo mobīlo aplikāciju derīgumu un piemērotību. Šīm aplikācijām ir jādarbojas kā papildinājumam jau Es atvainojos, eh, šim kodeksam ir jādarbojas kā papildinājumam jau esošajām direktīvām, piemēram, MEDEV 2016 mm, par programmatūru. Risks ir tā, tāds, ka, ja mēs iekļausim šeit arī riska izvērtējuma daļu un atbilstības izvērtējuma daļu, tad būs pārāk liela certifikācija. Kā jau es minēju, jau pastāv dažādas darbības reģionālā līmenī Piemēram, Andalūzijā ir tāda ļoti laba sistēma, un arī Lielbritānijā ir kvalitātes izvērtēšanas vadlīnijas mobilās veselības aplikācijām. Tomēr šīm vadlīnijām ir jāliek uzsvers uz to, ka tās papildina jau eksistējošus tiesību aktus Eiropas Savienībā. Tātad medicīnsko ierīču uh, direktīva un uh, citi tiesību akti. Ja uh, mēs nodrošināsim pārāk lielu certifikāciju, mēs radīsim apjukumu veidotāju vidū. Viņi nezinās, ko darīt, eh, gatavojot savas aplikācijas. Tas arī būtu viss. Es eh, labprāt atbildēšu uh, arī uz jautājumiem. Esmu pārliecināts, ka daudzu šis temats interesē. Lielas paldies! I, I the... Es atceros ka sākumā šī sasaukuma sās, sākumā 2014. gada rudenī mēs sākām diskusijas par M veselību un par radās jautājumu par regulēšanas nepieciešamību. Taču man šķiet, ka šu, mēs esam izvairījušies no tādas situācijas, no kur, kur mēs sākām ar stingru regulējumu. Es domāju, labāk ir izveidot labu vidi rīcības kodekstam, lai pēc tam būtu iespējas maigiem tiesību aktiem. Ir jābūt noteikumiem, noteikumiem taču mums jāspēj pārbaudīt vispirms, kā eh, lieta rita, eh, rit uz priekšu. Un Maikls bija viens no tiem cilvēkiem, kas pieņēma lēmumu organizēt eh, apspriešanos ar visiem, visām iesaistītām pusēm, kas strādā pie šī rīcības kodeksta kopā ar komisiju, tas bija lieliski, bet tagad mums ir jāuzdod jauni jautājumi, kā jūs arī sacījāt savas uzstāšanās laikā. Komisijas pārstāvjiem no DigiConnect vēlos uzdot jautājumu, te, Terija Pöce, eh, vēlos uzdot jautājums jums. Jūs esat viena no tiem cilvēkiem, komisijai, kas saprot visus šis, šo problēmu aspektus. Manā skatījumā ļoti svarīgi veiksmīgi sadarboties ar komisiju tāds, kad komisija mūsu problēmas saprot. Arī lūdzu vārds jums. Thank you so much. Liels paldies. Un paldies par jūsu laipniem vārdiem. Nu, patiesībā ir tikai dažas lietas, ko es vēl gribētu piebilst tam, kas šeit jau izskanējis abās sesijās. Pirmkārt, Es te runāju par e-veselības um, darba grupas ziņojumu un par izmaiņu ietekmi. Bet es gribu pieminēt ar vienu no piecām rekomendācijām, ar kurām viņi nāca klajā. Un tā bija digitālās veselības uh, prasmes. Ir vajadzīgas īpašas prasmes uh, rīkoties ar tām. Uh, aplikācijām un tātad tehniskā zināšanas. Un līdz tam vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir, lai būtu zināšanas gan pilsoņiem, gan veselības aprūpas sistēmas profesionāļiem par šīs sistēmas labumu. Tāpēc arī apvārsnī 2020 ir uzsvērta nozīme, cik svarīgi ir um, izplatīt informāciju, veidot tāds informatīvs kampaņas, lai palielinātu šo iespēju nozīmi. Treškārt, mēs no mūsu savas puses izmantot apvārs 2020 mēģinājām to pacelt augstākā līmenī, sadarbojoties ar eh, Pasaules veselības organizāciju starptautisko telekomunikāciju apvienību. Tuvākos mēnešos mēs pieņemsim lēmumu, parakstīsim līgumu par es M eh, e, veselības um, ehm, centru. Pirmkārt, tur būs runa par uh, medicīnas datiem, kas tiek izmantot kā pierādījumu, un otrkārt, lai izveidot M veselības stratēģijas. Un pēdējā lieta, ko vēlos pieminēt, Ponīkungs jau pieminēja, ka uh, no diskusijām uh, parādās jaunas lietas. Pat laban M veselība ir daļa no mūsu E veselības plāna, kas tika pieņems 2012. gadā. Un pat laban ir, mēs esam pusceļā, ja šis rīcības plāns ir no 2010. 12. līdz 2020 gadam, un mēs tagad ejam cauri vidustermiņa izvērtējumu, un tad šī gada gaitā mēs sāksim sabiedriskās konsultācijas par to, kas ir panākts, kuras ir tās jomas, kas ir padziļināti jāpētī, vai tādas, kas vispār nav pētīts līdz šim. Paldies! Lielas paldies! Kohličeka kungs un Vernika kundze, Eiropas parlamenta deputēti arī ir klāt šeit. Ja jūs vēlaties uzdot jautājumus vai naklājā ar komentāriem, vai varbūt eh, tālāk attīstīt domu vārds jums, Lūdzu, Kohličeka kungs. Paldies priekšstādētāji! Vēlreiz vēlos uzdot jautājumu, ka šeit jau kuram nedaudz pieskārās Aviksokungs no Igaunijas. Kas ir nākošie soļi šajā unificētajā protokolā? Jo tas bija viens no šīs lietas pamatiem. Ja mēs vēlamies kaut kur ievākt datus un izmantot tos nu, attālināti, tad tiem ir jāienāk tādā vienotā protokolā, citādi visas šīs pārīkas cita ar citu nerunās. Es domāju, jums Sigaunijā tas vēl jau labāk ir saprotams nekā citur Eiropā, jo patiesībā jums ir pilnīgi elektroniska administrācija un tā tālāk, un mums ar to arī problēmas Čehijā. Tas ir pirmais jautājums. Tātad eh, pirmā lieta - kopīgais protokols, nav svarīgi, vai tas ir angloda, vai dati kaut kā tiek kodēti. Uh, vai tie tiks kodēti latīņu valodā, vai vienkārši tiks izmantota vieno tehnoloģiju, jo gal galā ārsti vienmēr ir spējuši cits atcīt runāt, starp citu, tāpēc arī viņi izmantoja latīņu valodā, tad šis ir pamat jautājums, no kā iziet vispārējais. Mums ir nepieciešams šis unificētais protokols, protokols, lai varētu ar to strādāt. Paldies, saka Bonī kungs. Veniš kungs, kundze vēlaties ko sacīt, vai jūs dot jautājumu, lūdzu? Jā, ik had ook even een vraag. Ja, es... Uh... Eh, gribu sacīt, mēs dzīvojam Eiropā. Ar 28 dalībvalstīm tiek runāts daudzās valodās, un ar šīm aplikācijām un e-veselības eh, sistēmu mēs varam nodrošināt to, ka uh, vairs nav robežu. Cilvēki runā vienā valodā, ja runa par veselību. Kā tad mēs varētu to visu sasaistīt? Thank you very much. Lielas paldies. Ja jūs piekrītat, tad, tad mums ir laiks tagad uh, atklātajām diskusijām. Mēs varam tad ievākt jautājumus. Tad, tad uh, klausītāji var izteikties. Vēršos pie katra šeit telpā klātesošā. Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlties nāklājā ar komentāru, jā, lūdzu. Un lūdzu, tad pastāstiet par sevi vispirms nedaudz. Paldies! Man sauc Jānis Falmente, un es no, esmu no apdrošināšanas uzņēmuma Vācijā. Vēlos runāt par ko tādu, kas ir ļoti svarīgi. Man šķiet, tam pieskārās arī Igaunijas pārstāvs. Mēs Vācijā apskaužam Igauniju par tās paveikto šajā jomā. Jūs pieminējāt grāmatu, jūs grāmatas nosaukums bija uh, pārveidojot eh, veselības aprūpes eh, dizainu Eiropā. Nu, katrā ziņā, lai mēs runātu par e-veselību, tad mēs runājam par veselības aprūpas sistēmas pārveidošanu. Un arī tas veids, kā mēs sniedzam veselības pakalpojums mainās, un tā ir liela problēma. Te ir arī runa par digitālās uh, veselības sistēmas pie, pielāgojamību, lai cilvēki prastu to lietot, tad ir arī runa par slimnīcu organizācijām, un tās nevienmēr roda tādu kopīgu valodu. Man rodas jautājums, vai Eiropas komisija vai Eiropas parlaments var šeit sniegt tādas kā vadlīnijas. Standarta atbilde ar, ar vienu ir tāda labākā prakse, taču mums ir jāsaprot veselības aprūpes ziņā mums ir ļoti atšķirīgas sistēmas, un eh, tā sistēma, kas tiek izmantota Igaunija, nav nokopējama um, Vācijā, jo mums ir atšķirīgi tie procesi. Paldies! Lielas paldies, starpiet priekšsēdētājs! Vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Jā, lūdzu, komisija, mūsu kolēģis. Paldies! Tik uzdot vairāk jautājumu par šo terminoloģiju kā mēs to eh, saucam savā žargonā semantiskā interoperabilitāte, proti, kā panāk, lai sistēmas runātu citu ar citu. Un latīņu valoda tika minēta kā mediķu sanā lingva franka, taču, protams, medicīnā ir bijuši vairāk veidi, kā nodrošināt, ka mēs runājam par to par tiem pašiem āboliem un banāniem, kad mēs izmantojam šos terminus. Un, protams, eh, viena, viens veids ir eh, slimību starptautiskā klasifikācija. Tas ir vienkāršākais veids. Tagad tiek izstrādāts daudz sarežģītāks um, uh, vārdu krājums. Viens, vien no tiem sauc snomeds, un tur ir pusmiljona koncepciju, un tas viss ir datorizēts. Mēs vēl tos nomet terminoloģiju neizmantojam, lai arī cik tas būtu aizraujoši, ja par to tā padomē. Taču mēs darām divas lietas, kuras pieminēja komisārs Andrukaitis savā runā. Pirmkārt, eh, elektroniska eh, recepšu pārsūtīšana pārobežu režīmā, un tad otra ir eh, slimību vēstures. Un abas šīs lietas izceļ šo problēmu. Kā panākt, lai uh, recepti, kas izsniegt vienā valstī, tiek tūkot tieši tā, kā vajag citā valstī. Bet mēs domājam, ka šo problēmu var atrisināt. Ir vēl divas problēmas. Konkrētā ziņā mēs pie tā vēl strādājam, taču neviens nemeklē tādu globālu risinājumu, taču mēs mēģinām uh, atrisināt tās problēmas, kas pat laban ir aktuāli risināms. Taču, protams, vēl gaidāms progress nākotnē, viens, viena attīstība saistīta ar mākslīgo inteliģenci, tāda mācības sistēma, kas ļauj attālināties no terminoloģijas, kā mēs to saprotam, tās tādas saprātīgās sistēmas, un otra lieta, kas tiek izstrādāta, izmantojot Connecting Europe instrumentu, ir automātiskā tulkošana Eiropas Savienībā. Tātad šie projekti mēģina risināt tiesi šo problēmu sematisko savietojamību, sadarbspēju, un tā ar vienu ir viena no svarīgākajām problēmām. Paldies! Lielas paldies, turpin Bonīkums! Mums rīcībā vēl ir laiks tālākiem jautājumiem un komentāriem. Jā, lūdzu! Labdien! Mani sauc Tomā Katona Kolai. Es strādāju uzņēmumam. Briselē drīzāk komentārs, nevis jautājums no mans puses. Liels paldies, ka novadījāt šo ļoti svarīgo sesiju par M-veselību. Pāris komentāri. Kad es klausījos Kasjānos kungs prezentācijā un arī pats Tauri no Digital Europe prezentācijas, man arvien liekas, ka e-veselība ir ļoti tāda delikāta lieta, jo no vienas puses mums ir jārunā par kaut ko tādu, kas ir ļoti regulēts Eiropas līmenī, jo te ir runa par veselības aprūpi. Kā veselības projektu var sasniegt pacients un no otras puses, te ir runa par novatorismu uzlabošanu. Kā atbalstīt uzņēmē darbību Eiropā šajā jomā? Arī tas ir ļoti svarīgi, un ka komisija Tātad es tiešām ceru, ka varēšu vairāk par to dzirdēt un piedzīvošu pozitīvu notikumu attīstības gaitu nākotnē. Lielas paldies! Paldies! Varat turpināt uzdot jautājumus un nākt lai ar komentāriem klausītāji. Lūdzu, ja vēlties ko pajautāt. Nu, labi, tad atgriežamies pie runātājiem, kas uzstājās. Lūkšu mūsu paneļa runātājiem nāk klajā ar komentāriem saistībā ar jautājumiem, kas izskanēja, vai varbūt jūs vēlaties kādu tematu attīstīt tālāk, stāstīt par to sīkāk, tad tāds iespējas arī ir. Lūdzu, paldies, Avikso kungs runa. Pateicos Tavānī. Pateicos, ka komisija sāka šo stāstu. Tas patiesībā būtu arī mans izējas punkts. Proti jautājums, kā dažādās valodas un dažādās valstis varētu citu citu saprast. Nu, katrs gadījums ir citāds. Nebūs tāds unificētais protokols, taču norisināsies process, nu, kura gaitā varētu to saukt par protokolu, tas tiks izstrādāts. Dažkārt tiks izmantot starptautiskā slimību klasifikācija bet tādu vienkāršu lietu kā recepti būtu jāpadara tādu, lai to saprotu Grieķijā un Somijā, tātad tas ir jāizstrādā ļoti detalizēti. Un tieši tā tas arī notiks. Valstis ir vienojušās, vairākas no tām ir vienojušās nodrošināt 2018. gadā šādu pārobežu pakalpojumu komisiju piešķīrus finansējumu šim mērķim. Es tiešām uzskatu, ka tā tas arī notiks. Es ceru. Kāpēc es tik ļoti uzsvēru pacientu komponenti šai kontekstā? Un tik arī minēts, ka veselības sistēmas transformācija ļoti svarīga. Var nākt no diviem, um, diviem avotiem - nauda un informācija. Ja jūs vēl, vēlaties padarīt pilsoņus stiprākus, es nedomāju, ka mums būtu jāatņem šī vara no uh, Um, veselības jomā strādošiem profesionāļiem, bet vienkārši jāpiešķir tās vairāk pacientiem. Tā tad daļa no datiem ir jā, daļiem no datiem jānotiek tajos veselības iestādēs, kam tas ir būtiski. Vairāk man kolēģi, ar kuriem kopā studēju, es zinu, ka viņi baidās, ka pilsoņi nesapratīs, pacienti nesapratīs, būs palielināti riski, kas notiks, ja šie cilvēks uzzinās vairāk par savu veselību, taču tas jau ir pārbaudīts, cilvēki nenobīstis, pat papildu darbs atmaksājas tad, ja uh, ārsti un uh, pacienti kļūst zinošāki, un es patos komisijai par to, kas tiek darīts komisijas līmenī un arī dalībvalstīs, tā tad, tad tas atmaksājas, un tad jautājums, kas tika uzdots manā prezentācijā, vai šie līdzekļi attaisno mērķi, vai tie ir tā vērti, tad, jā, ja mēs panākam mērķi, ja mēs pārstrādājam veselības sistēmu, tad vairs ne, nav jāuzdod jautājums, vai pacientiem jābūt pieejas saviem datiem. Mums ir regula, ka pacientiem ir jāpiekrīt, un mums arī pieredze no daudzām valstīm, kā pilsoņus var informēt pacients var informēt par notiekošo. Un es varu teikt, kāds notiek e, e, Igaunijā. Tam jābūt caurspīdīgi saskaņā ar tiesību aktiem. Ģimenes ārsts, ja viņš kaut ko ir uzrakstījis par pacientu, tad speciāli šo informāciju saņemtu. Un pacients zina, ka šāda veida informācijas nodošana jau ir notikusi. Mums tas būtu jāpaplašina uz pētniecības mērķiem. Kāpēc es nevarētu uh, redzēt, eh, kur mani dati, man pacienta dati tiek izmantot pētniecības mērķiem. Mēs varam iemācīt pacientiem, ka tas nāks viņu labā, un šādā veidā viņi arī sniedz savu ieguldījumu pētniecībā, citu cilvēku pacientu interesēs. Komisārs Andrikaits pieminēja, ka mums bu, ir šis lielais datu centrs, ko varētu izplatīt pa vairākām valstīm. Es zinu, ka Dānija un Somija ir vienojušās par šādu centru. Kopīgi izveida arī Igaunija, piedalās sarunās ar Ziemeļvalstīm. Tas ir iespējams, bet tikai tad, ja mēs paļaujamies uz to, ka cilvēki ko tādu vēlas, un ja tāda veida prakse norisināsies arī vēlāk, proti, ka mēs visu laiku uzraugām, kā juridiskais ietvars tiek piemērots reālais pasaulē, un ka tad mēs e, veicam izmaiņas, ja vajadzīgs, sākot ar programmatūru, tad mēs arī spriežam, vai ir vajadzīga stingrāka rīcība, tāda ierobežojušāka, bet pat labam, tad mēs tā arī varam darīt, taču pat labam liekas, ka nav nekāds šķēršļi virzītos uz priekšu. Paldies, Mikele, lūdzu. Jāsaka, pastori kungs, man ir daži komentāri par šo jautājumu, ka mobilo veselību regulē par daudz. Ja ir tā, tāds iespējas, ka šī joma ļoti tiek regulēta, un patiesībā tas ir labi. Viens piemērs, runājot par datu nodošanu tālāk, jūs jau to pieminējāt. Varbūt daži no jums zina, eh, ka ir tādi eh, Ārsteišanas dati un šī joma ļoti tiek regulēta un tas tiek sasniegts nacionāla līmenī ar dažādiem noteikumiem. Mēs vienmēr iestājamies par tādu sistēmu, kurā būs nodrošināta datu plūsma Eiropas Savienības ietveros. Tas nāktu par labi, kā tā būtu struktūra, kas visā Eiropas Savienībā atbalstītu uh, e-veselības sistēmu. Mēs mēģinājām risināt uzticēšanās jautājums rīcības kodekstā, ko pieminēju savā runā. Mēs mēģinājām iestrādāt šos e, rīcība kodeksa elementus, lai veicinātu lietotāju uzticēšanos, taču mēs arī rosinām attīstītājs izstrādāt tādas aplikācijas, kas ievāc privātos datus vai veselības datus, to darīt atbilstoši. Tas ir, ja jūs neesat šo stāstu paskatījuši, tad eh, aicinu jūs to izdarīt. Mēs esam jau soli priekšā salīdzinot ar citām institīvām. Runājot par uzticamību, par datu uzticamību, kā jau mēs minējām pānu diskusiju laikā, ir svarīgi, lai tas ir būtiski svarīgi, lai šie dati būtu pārnesami Mēs parasti rīkojamies tā, to arī ieteiktu citiem. Tā ir tāda sistēma, kas ļauj uh, uzņēmumiem nacionālajā līmenī panākt uh, šo datu zinātni, zinātnes uzticamamību. Gan attiecībā uz veselības datiem, gan arī uz ievākto uh, mobilo aplikāciju ievākto datu uzticamību. Patiesībā nav svarīgi, vai mēs runājam par mobilējām medicīnas aplikācijām vai ne medicīnas aplikācijām. Šiem diviem elementiem ir jābūt spēkāpos gadījumos. Vārds sakot, nav svarīgi, vai aplikācija ievāc to, kas mūsu skatījumā tiek definēts kā dati, vai uzskatīt, ka šī aplikācija ir medicīnas aplikācija datu raksturs jau nenosaka, vai tā ir eh, medicīnas aplikācija vai ne. Tas pats attiec arī uz šo datu zinātnisko spēkā esamību. Un tas attiec gan uz medikālajiem vai medicīnas vai nemedicīnas eh, aplikācijām, vai tās varētu būt dzīvesstila aplikācijas, piemēram, pavis. To... Lielas paldies, un tagad mēģināsim apkopot mūsu diskusijas no mūsu abām konferences daļām. Nu, tā tad eh, ang... Alois tev pirmajam vārds. Nu, es nevaru īsti eh, runāt latīniski, bet lingua latīna pulhrais, tas ir tas, ko es varu pateikt. Un, ja mēs domājam, ka mēs varbūt Brexitu valodu varam aizstāt ar latīnu, latīņu valodu. Es labākos savas dienas daļu esmu pavadījis tieši šeit, un es tiešām gribu izteikt pateicību savās trijās funkcijās kā pilsonis. Mm. Esmu ļoti iepriecināts par uh, mobilās veselības uh, nākotnes perspektīvām, kuras šeit tika apspriestas. Um, šī jaunā pieeja tiešām pie, piedāvā uh, medicīniskās konsultācijas attālināti, iespējams arī veikt noteiktus medicīniskus mērījumus. Uh, Un pirms eh, daudziem gadiem, jā, manam tēvam vai mātei vajadzēja doties pie ārsta, lai pārbaudītu asins spiedienu, viņiem bija jāpavad vesela diena. Mums divas stundas kājām bija jāatliec tuvākai pilsētā, un tagad jūs to varat uh, izdarīt vienā mirklī, tā ir sava veida revolūcija. Eh, esmu pateicīgs, eh, ka man ir iespēja kā likumdevējam uzzināt vairāk, pateicoties šā konferencē, un ir ļoti daudz jautājumu, ko mums nāksies šeit parlamentā apspriest. Un reizēm ir tā, ka notikumi uh, apsteidz uh, likuma pieņemšanas gaitu. Un es gribētu teikt, ka attiecībā uz šo tēmu Ir ļoti daudz jomu. Un arī citām jomām mēs nevienmēr esam priecīgi ar to, um, kādu likumdošanu mēs gal galā izstrādājam. Bet šeit ņemot vērā faktu, ka mēs te nemaz nepieņemam likumus un ka uh, Mm, te faktiski nav ES kompetences, bet lietas pašas par sevi attīstās un notiek, un digitālā darba kārtība ir viena no šīm lietām. Un tieši tādēļ ir vai nepieciešams, lai mēs turpinātu strādāt šādā virzienā kas mums būtu vajadzīgs. Varbūt būtu jābūt nedaudz ambiciozākiem eh, Lisabonas līguma interpretācijā vismaz attiecībā uz veselību, nemaz negrozot pašu līgumu. Jo pilsoņi sagaida, ka viņi saņems eh, vai iegūs kaut ko, pateicoties eh, tām faktam, ka 28 valstis sadarbojas savā starpā, tam ir noteikti jābūt kaut kādai pievienotai vērtībai. Mēs tikko iepazināmies ar dažiem elementiem, kas varētu novest pie tā, kā mēs iegūstam lielāku pievienoto vērtību. Man ļoti iedvesmo šī konference, un es noslēgumā vēlētos citēt komisijas teikto. Laiks ir pienācis, un mums ir jāizmanto šī brīža uzrāviens. Un paldies no NV puses par eh, visiem komentāriem un par visiem, un pat paldies visiem tiem, kas piedalījās. Un es vēlos sveikt jau, slovēņu jauniešu uh, grupu šeit, kas arī ir interesēti uh, veselības aprūpas jautājumos. Liels paldies, Alois! Es domāju, ka. Mēs organizējām kopējos konferences ar Penri un Itri, un es domāju, sanāksme bija, un klausīšana bija lielisks, un es domāju, ka tas viss ļoti noderēs nākotnē. Es vēlētos eh, padalīties ar jums ar eh, dažām domām, noslēdzot šīs dienas viedokļu apmaiņu un mūsu diskusijas. Es pirms es domāju, ka mēs visi ļoti labi saprotam, ka dzīvojam eh, tādos laikos, kad veselības aprūpes sistēmas mainās. Un varētu teikt, ka eh, tā ir sava ziņa, savā ziņā modeļa maiņa. Mēs pāriem no tradicionālā modeļa, kad eh, veselības sistēmas reaģēja uz saslimšanām, kamēr modernajā sistēmā organizācija daudz vairāk ir vērsta uz uh, prevenciju. Un uh, tas ir ļoti nozīmīgi dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Otrakārt, mēs uh, apspriedām daudzas lietas uh, par medicīnas ierīcēm, par aplikācijām, arī par tādām aplikācijām, kuras nav medicīnas ierīces pašas par sevi, bet kuras ir vienkārši izklaidēji taču šīs aplikācijas, ja tās ir eh, saistītas ar eh, veselības jomu, reizēm eh, spēja radīt jaunu veidu attieksmi un jaunu veidu atbildību par savu veselību pilsoņos. Un tas ir ļoti svarīgi, lai, un es piekrītu, ka mums ir nepieciešams norādīt, kura daļa no Eh, šiem mainīgajiem būtu stingrāk jāregulē, kam būtu jādarbojas stingri noteikumi ietvaros un kurā daļā varētu būt eh, nu, vispārīgi eh, noteikumi, vadlīnijas, vai nu kā mēs tās nosauktu, jo kā diskusijā tika noteikts, ir ļoti svarīgi nenogalināt Eh, inovācijas jau pašā iedieglī, iedieglī bet es atbalstītu. Nu, šī ir tāda um, uz datiem balstīta medicīnas attīstība, un svarīgi ir, kas tad notiek ar visiem tiem datiem, kas ir saistīti ar veselības jomu. Jā, te ir veselības dati, dati par iedzīvotājiem, un, protams, mums ir jāizmanto visi uh, instrumenti, ieskaitot data aizsardzības eh, realizāciju, anonimizāciju, pseidonimizāciju un citas lietas, bet mums ir arī jāsaprot, ka no vienas puses ir personas data aizsardzība un mūsu uh, kā tātad eh, pacientu paļāvība un uh, datu drošība. Tātad faktiski šīs te divas puses, kas ir vērstas uz vienu mērķu sasniegšanu. Ceturtkārt. Ļoti skaidri izskanēja viedoklis, ka mums ir nepieciešama sava veida digitālās veselības prasmes. Un e, šīs te prasmes, šī te izglītotība ir nepieciešama ne tikai pacientiem, tā nepieciešama arī ārstiem, medicīnas personālam, e, visiem mums, jo mēs esam pieraduši vienkārši runāt e, viens ar otru. Uh, un mums ir jāprot tas darīt arī digitāli. Tā kā tas ir ļoti svarīgs eh, uzdevums - domāt un eh, attīstīt, veidot šo te digitālo, eh, digitālās e-veselības prasmes jo tas faktiski ir visa pamatā, lai mēs šīs sistēmas varētu lietot. Mums ir vajadzīgi arī noteikti nosacījumi, un to minēja visi. Pirmkārt, jau infrastruktūra. Nav iespēju piedāvāt pacientiem pakalpojumus sekundžu laikā bez 5G e, e, interneta pieejamības. Nu, un tā, nu, nebūs 2050. gada nākotnē, tā ir tuvāko gadu nākotne. Uh, Un vēl ir jānodrošina sadarbspēja visaugstākajā līmenī ar šiem te semantiskiem risinājumiem, kas dos mums iespēju um, apmainīties ar informāciju un arī to tulkot. Mēs Eiropā strādājam pie uh, sadarbspējas jautājumiem, mēs atbalstām noteiktus projektus un procesus, un šis darbs neapšābām būtu jāturpina. Normu harmonizācija datu aizsardzības regula viena lieta, bet Eiropas uh, recepte būs iespējama tikai tad, ja eh, vismaz dažas normas, daži noteikumi būs līdzīgi. Tas pats attiec arī uz identifikāciju un autorizāciju. Un, eh, protams, kā investēto pušu sadarbība visā Eiropā. Tur ir sociāls un tehnisks, um, sociāli un tehniski nosacījumi, kas jāizpilda. Un Sestkārt, ja mēs vēlamies eh, sasniegt savus eh, mērķus un panākt eh, modeļu maiņu veselības aprūpas jomā, ir jāizmanto jaunāko zinātnes atklājumu rezultāti. Uh, iz, jāizmanto visi uh, tātad zinātnieku ieguldījumi, dalībvalsts centieni, ieguldot zinātniskos pētījumos, pieskatoties Šveici, piemēram, un tas ļautu uh, personalizēt, individualizēt uh, ārstēšanas metodas un terapijas. Nu, tas nav tā kā izklaides, nu, izklaides pasākumi, jo individualizācijā, individualizācijā tiek piešķirt šodien liela nozīme. Nu, veselība jau nav nemaz savādāk. Uh, Tātad ir svarīgi, lai mūsu reālajām, individuālajām uh, vajadzībām tiktu piemērotas arī ārstēšanas metodas un veselības pakalpojumi. Un kā daudzās diskusijās, es domāju, ka pēc tam ir jāizveido steidzami izdarāmo darbu sarakstu. Tātad, kas mums ir jāizdara? Uh, Uh, un kāds laika grafiks šiem darbiem ir jāparedz. Un komisija, protams, te jau kaut ko arī dara. Šis te stratēģijas pārskats būs ļoti liederīgs, lai varētu sagatavot šo te jauno uh, darba kalendāru, jauno kalendāro grafiku un mūsu nākotnes darbības. Tas palīdzēt, uh, palīdzēs procesu pātrināt. Un es vēlējos teikt, ka ir lieliski ka cilvēki, ka Eiropas parlamenta deputāti no NV un ITRA komitejām ir kopā, ir apvienojušies, tas ir svarīgi, jo tas parāda, ka mēs eh, daudz viengabalēnāk lūkojamies uz lietām par tehnoloģijām, par eh, politikas veidošanu, domājot par pacientu. Un es eh, Domāju, ka mēs eh, varam domāt par kādu noteiktu ziņojumu par šo tēmu, eh, nu, sasaistot to ar eh, komisijas viedokli. Create awareness and also affordability. Jā, tik runāts arī par to, lai pakalpojumi, šie pakalpojumi būtu samaksājami un pieejami. Tas arī ir absolūti nepieciešams. Ir nepieciešams zināšanas, samaksājumība un pieejamība. Trīs lietas, un ja tās ir, tad varam doties uz priekšu. Vēlos eh, pateikties eh, visiem, kas eh, uzstājās šajās diskusijās visiem mūsu panelistiem. Paldies, ka paudāt savu viedokli, jo mums tiešām bija iespēja aplūkot dažas idejas, dažas koncepcijas, ko jūs prezentējāt no savām pozīcijām, kā sa salāgot šīs te, šos te mūsdienīgos risinājumus ar likumdošanas prasībām, uh, ko darīt Eiropas līmenī, un arī izprotot izaicinājumus, demogrāfiskos izaicinājumus un to, kā šie modeļi var mainīties un cik liederīgi tas būs mūsu novecojošajai sabiedrībai, un kā arī visa šī pasākuma praktiskā puse par uh, telemedicīnas platformas veidošanu, un tās praktisku izmantošanu. Es domāju, ka visi šie aspekti, visas šīs dimensijas ir ārkārtīgi svarīgas. Un uh, milzīgs paldies Itrē Envi, visiem kolēģiem, un mums šis darbs neapšaubāmi visiem kopā ir jāturpina. Lielas paldies! Paldies! paldies, paldies, paldies.